pievēršoties dienas kārtībai. Saskaņā ar 142. reglamentu pantu no padomas esmu saņēmis lūgumu pēc pātrinātās procedūras attiecībā uz padomas priekšlikumu par zveju Franču Gvijānas ūdeņos. nepieciešama pātrinātā procedūra lēmuma pieņemšana un balsojums par šo jautājumu notiks rītdienas sanāksmes sākumā. Tātad tā ir eh, steidzamā procedūra, kas attiecas uz zveju Franču Gvijānu sūdeņos. Savukārt no zaļo grupas esmu saņēmis lūgumu par to, ka